valsts iestādes mani ir informējuši par Edvārda Čezaka ievēlēšanu Andžeja Dudas vietā, un tas stājas spēkā 11. jūnijā. Mēs pieņemam zināšanai eh, Čezaka kunga ievēlēšanu, sveicam jauno kolēģi mūsu vidū, viņam ir pilnas tiesības parlamentā saskaņā ar reglamenta noteikumiem. pēc Emanuīla Glezos demisijas parlaments paziņo, ka no šā gada 8. jūlija ir brīva viena deputāta vieta un atbilstoši informācija saskaņā reglamentu tiks nosūtīta uh, nacionālām varas iestādēm. Pēc Mairītas Polsenas demisijas tiek paziņots, ka no šā gada 30. septembra ir brīva viena deputāta vieta atbilstīgās varas iestādes tiks uh, info.